Reika la relazione Sergio Getano. Saskaņā ar eh, darba kārtību tagad ir paredzēts eh, skatīt koferatī ziņojumu par eh, akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanu un paziņojums par korporatīvo pārvaldību. Koferatī kungs, liels paldies par doto vārdu. Es visu pirms vēlējos pateikties kolēģiem kuri sadarbojās e, darbā pie šī ziņojuma izstrādes. Šie pateicības vārdi tiešām ir īpaši un atbilstīgi, jo darbs bija garš, un sarežģīts. Eh, pirmo reizi mm, komitejā ziņojums bija jāpārceļ, eh, bet pēc tam, kad tika nobalsots, tad tika nodots uz eh, plenārsēdi, tad ko, pre, mm, priekšsēdētāja konferences rezultātā vēl bija mm, jāpa, jāmaina plāni, un katrā ziņā process ieilga, bet es domāju, ka izvēlētais ceļš bija atbilstīgs, jo varējām padziļināt uh, Eh, temata būtību. Eh, temats ir sarežģīts, pretrunīgs, bija eh, atšķirīgi viedokļi, bet tas bija pilnībā leģitīmi. Un es pateicos ānu referentam no Ekon un arī citiem. Bet pirms ķeros klāt pie direktīvas saturiskās daļas, es vēlētos visu pirms vērsties pie komisijas. Es no savas puses uzskatu, ka direktīva ir tādas uh, lielākas ainas daļa, kas ļaus uzlabot pārvaldību Eiropas uzņēmumos. Un mm, tas jau bija 93. gada Žaka de Laura baltajā grāmatā, un mēs šobrīd eh, strādājam mm, virzienā, kas eh, jau tolaik bija norā, norādīts, un mēs eh, mm, arī tagad eh, ķeramies klāt pie iesaistīto pušu mm, konsultācijām un ņemšanas vērā. Tātad mēs atgriežamies pie mm, savulaik eh, komisijas priekšsēdētāja izstrādātā priekšlikuma, bet eh, vēl būs arī citas iniciatīvas, kas mm, būs šajā virzienā paredzētas. Kā jau es minēju, tad mums ir izdevies noteikt ilgtermiņa vadlīnijas uzņēmējiem un akcionāriem. Un Mm, mm, mēs vēlamies nodrošināt lielāku pāredzamību uh, galvenajos pārvaldības elementos, ko mēs saucam par korporatīvo pārvaldību. Un mēs eh, vienojāmies par to, ka īpaši svarīgi ir tas, lai uzņēmumi varētu izvēlēties savus akcionārus. Te es, protams, domāju eh, biržā kotētos uzņēmumus, un mēs esam paredzējuši pasākumus, lai uzlabotu mm, balsošanu mm, akcionāru vidū, un tas ir gan demokrātiskāk, gan arī efektīvāk jebkurā uzņēmumā. Uh, un uh, informācijas nodošanas caur starpniecības ķēdi arī būs efektīvāka un akcionāru darbs būs atbildīgāks. Tāpat būs arī pasākumi, ja tie atbilstīgi tiks piemēroti, palīdzēs uzlabot pāredzamību saistībā ar peļņu um, gan akcionāru, gan pārvaldnieku, gan uzņēmumu uh, vidū, jo nodarbinātības politika uzņēmumos nozīmē to, ka viņi var uh, Mm, arī atgriezties pie īstermiņa, gan arī ilgtermiņa plānošanas, kas ir svarīgāk, un izvairīties no tā, ka mm, galvenā motivācija ir finanšu motivācija, un tātad tie ir pasākumi, kas nodrošinātu lielāku cauradzamību eh, konsultantiem, kas ir ļoti svarīgi visai sistēmai. Un te mēs arī apstiprinam prasības pārdzamības jomā, ko paredz arī komisija, un es domāju, ka tas ir tāds eh, aspekts, tāda izvēle, kas būs efektīva un uh, Mm, pilnībā mērķtiecīgi, un tas tiek mm, piemērots eh, saistītajām pusēm, kas tiks eh, kontrolētas, un šīs kontrolas tātad kontrolēs eh, tiks veiktas atkarībā no sistēmām un tiesību aktiem, kas ir Eiropas Savienības dalību valstīs. Un mm, šeit mēs vēlamies ņemt vērā dažādi atšķirīgās situācijas dažādās dalību valstīs, bet tajā pašā laikā, lai tas nebūtu kāds apšaubošs elements kopējām politikām. Un arī tad tiek arī uh, runās par administratoriem, te mums ir liela konverģence, bet ir uh, lielas atšķirības tieši saistībā ar konsekvences nodrošināšanu. Mums izdevās atrast risinājumu, proti, ka akcionāri varēs piedalīties balsošanā, varēs balsot, bet ka tas būs, ka šie balsojumi būs atkarīgi no uh, dažādu valstu lēmumiem, vai tie būs obligāti vai konsultatīvi. Un tāpat ir arī uh, jautājums par cīņu pret eh, nodokļu nemaksāšanu un tieks izmantot dažādi instrumenti, piemēram, gadskārtēja atskaitīšanās uzņēmumiem, kas ir kotēti biržā, tā ir daļa no šiem plānotajiem instrumentiem, to jau mēs bijām norādījuši. Un esam eh, arī iekļāvuši šo akcionāru direktīvas ņemšanu, iekļaušanu kā vienu no elementiem, kas paredz eh, iekļaut šādu mm, atskaitīšanās direktīvas pārskat, pārskatīšanu ja grāmatvedības direktīvas pārskaitīšanu. Katrā ziņā es ar ļoti lielu uzmanību uzklausu jūsu mm, komentārus. Lielas paldies! Tagad Juras kundze no komisijas priekšsēdētāji. Paldies! Lielas paldies par lielo ieinteresētību šajā priekšlikumā, un es vēlētos īsi atgādināt, kāds tad bija mūsu nolūks, tad, kad iesniedzām šo priekšlikumu. Atcerēsimies, ka finanšu krīze ekonomiku skāra. Mm, ļoti smagi un struktūrālās um, trūkumi korporatīvajā pārvaldībā kļuva arvien redzamāki un bija konsens, ka šī ilgtermiņa plānošana bija viens no aspektiem, kāpēc uh, tika padziļināta krīze un šī direktīva ir viens no ieguldījumiem, viena no reakcijām, lai risinātu iztrūkumus Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī tas uh, tā ļaus atgriezt uh, Eiropas Savienību uz ilgtermiņa attīstības ceļa. Uh, Pēdējo četru gadu laikā kapitāla tirgus galvenokārt vada grieķu tirzniecības spēles, nevis apņēmīga un mērtiecīga investīcijas politika. Pat investori, arī kas saistās ar pensiju fondiem, kuru eh, mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa ieguvumus no investīcijām, ir sekojuši tirgiem un ir izdarījuši īstermiņa spiedienu uz uzņēmumiem. Un mums ir jāstimulē vairāk ilgtermiņa finansēšanu un lielāku ilgtermiņa akcionāru iesaisti. Tas nozīmē arī konkurētspējīgākus uzņēmumus starptautiskā arēnā. Un mēs uzskatām, ka stiprinot korporatīvo pārvaldību, mēs investoriem dosim nepieciešamos instrumentus, lai aizsargātu savas tiesības. Tādējādi Eiropas uzņēmumi būs pievilcīgāki investoriem. Es vēlētos pateikties Koferatī kungam un visiem ēnu referentiem par ieguldītajiem pūliņiem, definējot parlamenta pozīciju. Es e, sveicu kompromisa mm, balsojumu un komisija ir gatava iesaistīties pārunās ar līdzlikumdevējiem. Es vēlētos paust e, dažus e, mm, viedokļus par grozījumiem. Visu pirms runājot par cauradzamības pienākumu nodokļu jomā un nodokļu nolēmumos. Uh, uzņēmumos saistībā ar um, atsevišķu valstu um, ziņošanu. Kā godātie deputāti zina, komisija ir apņēmusies cīnīties pret uh, izvairīšanos no nodokļu no, nomaksas un agresīvu nodokļu pār um, š, piemērošanu. Un mēs uh, uzskatām, ka um, pasākumu būtu jāpieņem. 17. jūnijā komisija aizsāka publiskās konsultācijas par iespējamajām uh, pasākumiem, kas uh, par ko tiks veikt arī ietekmes at, novērtējums, kas tiks veikts 16. gada 1. ceturksnī. Otrakārt, saistībā ar pasākumiem, lai stimulētu ilgtermiņa m, mm, akcionāru iesaisti un arī dividenšu politiku komisija gan piekrīt vispārējiem mērķim, bet jautājums ir par to, kā labāk sasniegt plānoto mērķi. Mums vajadzētu izvairīties no uh, investoru um, tādas eh, nepievilcīgas vides eh, radīšanas, eh, un mums nevajadzētu arī aizmirst minoritāro akcionāru intereses, un visbeidzot saistībā ar saistīto pušu transakcijām, jeb darījumiem komisija atzīmē, ka šie mm, grozījumi mm, mīkstina komisijas priekšlikumu. Es zinu, ka mums vajag sliekšņus nosacījumiem saistībā ar transakcijām vienotajā tirgū. Šobrīd 40% no akcionāriem ir pārobežu akcionāri, un eh, tā kā nav šīs definīcijas par saistīto pušu transakcijas, tad notiek fragmentācija un lielākas izmaksas gan investoriem, gan arī uzņēmumiem. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad Lutvidsona kungs herr talman! Jag ser positivt på de Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti pozitīvi vērtēju šo priekšlikumu paketi. Ir tiešām jāsniedz stimuli institucionāriem uh, investoriem, lai viņi investētu ilgtermiņā un domātu par uh, tālāku nākotni. Ir ļoti arī svarīgi, lai eh, šāda veida īpašuma tiesības tiktu atbalstīts arī mm, pārrobežu režīmā. Ir svarīgi nodrošināt plašu vairākumu atbalstu parlamentā, lai radītu atklāju, atklātību šajos eh, uzņēmumos un šī investīciju forma ir efektīvāka, ir uh, labāka caurskatāmība un tā var cīnīties pret korupciju, izvairīšanos no nodokļiem un agresīvu nodokļu plānošanu. Un parlamentam uz šiem jautājumiem jāliek akcents nākamajos trialogos. Paldies, Paldies Ludvigsson kungs. Un tālāk ir Zviefka kunga vārds. Paldies, priekšētāji, dāmas un kungi. Mēs eh, ļoti ilgi gaidījām uz šīm diskusijām, bet tas bija tā vērts, jo gala rezultāts ir interesants. Un diskusijas ir interesants tikai tādēļ, ka ir interesants eh, ziņojums, bet ir arī vairāki būtiski jautājumi, ko ir jāuzdod, it īpaši ņemot vērā jaunos uh, likumdošanas regulējumus, korporatīvās pārvaldības jautājumus un tam līdzīgs jautājums. Tas uh, uh, noteiks uzņēmumu darbību kopējā tirgu. Galvenais jautājums ir, kad mūsu pilsoņi būs apmierināti ar darba vietām. Otrs jautājums, kā mēs uh, skatīsimies uz investoriem un uzņēmējiem Eiropā, tiem, kas vēlas krāpties un izmantot darba devējs, vai arī varbūt jāskatās uz viņiem citādāk. Un ja būtu konstruktīviem un regulējumu veidot tādējādi, lai nekavētu nekādā veidā ekonomisko izaugsmi, tā vietā to veicinot un radot šo mītisko ekonomisko izaugsmi, kuru visi vēlamies panākt. Vēl viens eh, jautājums ir kopējais tirgus. Komisijā Eiropaiskā. Jauna darba vieta izveide ļoti svarīga. Valdības, Eiropas parlaments vai kas tos rada? Nē. Uzņēmumi rada darba vietas, uzņēmēji, aktīvi uzņēmēji. 90% no uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie vidēji uzņēmumi. Mēs nevaram teikt, ka šie uzņēmumi vienkārši izmanto darba ņēmējus. Tāpat arī runa par vadītāju atlīdzību. Akcionāriem ir jābūt tiesībām izvēlēties, kā viņi atalgos uzņēmumu vadītājus un valdes locekļus atkarībā no mērķiem, kas ir uzņēmumam. Tāpēc man ļoti patīk šis ziņojums. Vēlos pateikties kolēģiem, uh, no manas komitejas, kas pēc ilgām debatēm apstiprināja šo dokumentu, un šodien mums ir šis dokuments, ko mēs varam izmantot sarunās ar padomu. Sarunas, protams, nebūs vieglas, jo atšķirības viedokļos joprojām pastāv, bet esmu pārliecināts, ka ja mēs skaidri definēsim mērķus, būsim proaktīvi, tad būsim arī sekmīgi. Reigners kundze, paldies priekšsēdētāji. Visvairāk vēlas pateikties Sergio Koferatī. Lielisks darbs paveikts pie šī ziņojuma situācijā, kas eh, bieži vien ir viss cits, tikai nevienkārša. Direktīvas priekšlikums, pie kura tik strādāts kopā ar ēnu referentiem, ir ievērojami uzlabot Mēs juridisko lietu komitejā esam ievērojami uzlabojuši šo priekšlikumu, caurskatāmības, korporatīvās pārvaldības un nodokļu normu īstenošanas jomā. Šeit vēlos arī īpaši izcelt sociāldemokrātu lomu. Mēs esam panākuši, ka svarīga informācija par valdes locekļu atlīdzību un ar risku saistīta aspekti arī tik, tiek atrunāti Un jums, komisārs Kunze, kā arī dažiem deputātiem no EPP un ALDE grupas, ir laiks pamosties. Ir nepieciešama lielāka darbinieku iesaistīšanās. Vismaz reizi trīs gados ir e, jāsasauc kopsapulce, lai apstiprinātu valdes locekļu atlīdzību. Tādējādi īstermiņā stiprinot arī akcionāru kontroli. Bet tādējādi tiek atstāt novārtā darba ņēmēju un citi iesaistīto pušu intereses, bet viņu loma ir īpaši svarīga. Sociāldemokrātu grozījums darba ņēmēju interesēs um, tika stiprināts, jo viņiem tomēr ir liela loma tajā, vai uzņēmums sekmīgi strādā. Un vēl kāda lieta, kas man ir īpaši svarīga, it īpaši jau darbā, ko veicam takse komitejā, respektīvi cīņa par izvairi, pret izvairīšanos no nodokļu jomaksas. Un daudz par to jau runās, vēl ziņošana pa valstīm. To ir nepieciešams iekļaut arī šajā, uzņa, šajā ziņojumā. kas attiecas uz saistošu pienākumu sniegt informāciju dalībvalsts līmenī, mūsuprāt, ir absolūti svarīga prasība un tā būtu īpaši jāizceļ. Runa ir par uzņēmumu labo reputāciju, kas tiek apdraudēta, ja pieaug spiediens uzvesties korekti, un tādēļ mums vajadzētu arī e, īstenot šo prasību. Mums ir jācīnās pret nodokļu paradīzēm, jānodrošina nodokļu taisnīgums. Es vēlos būt pietiekami elastīgs savā pieeja, bet lūdzu neizmantojiet to ļaunprātīgi. Ir jāievēro laiks. Mesaršmit kungs tālāk. Paldies! Ir nepieciešama vienoti spēles noteikumu uzņēmumiem. Tas priekšlikums, kas šobrīd ir pieejams, iet daudz tālāk nekā būtu nepieciešams, arī daudz tālāk nekā mēs uh, plānojam un nekā mums vajadzētu akceptēt. Šeit ir runa tirzniecību dažādiem partneriem un uzņēmumu vadībā mēs iejaucamies. Nosaka to, kas principā būtu jārisina individuālā uzņēmumā atsevišķi uzņēmumu vadībai. Un tas, ka tā biržā kotētajiem uzņēmumiem šeit ir runa par to, ka tikai īstermiņā būtu kaut kas jāregulē, piemēram, Dānijas, piemēram, manā valstī. Dažādi skandināvu uzņēmumi lielākoties domā ilgtermiņā Ir, protams, labi, ja mums ir eh, labi eh, iet, ietvara eh, noteikumi, bet šeit ir pārāk tālu mēs ejam. Vikstroms kundze. Es vēlējos pateikties Koferatī kungam un visiem citiem kolēģiem par smago darbu un labo sadarbību, uzlabojot šo svarīgo likumdošanas priekšlikumu. Man prieks, ka mēs varējām atrast kompromisu šī parlamenta centrā, kur iespējams apvienot lielu vairākumu, kas ir par Eiropu progresīvie spēki. Tas, protams, nozīmē, ka mums visiem bija kaut kur jāpiekāpjas un jādara to ar mērķi atrast kompromisu par vairākiem punktiem, bet es uzskatu, ka gala rezultāts ir pieņemams mums visiem. Liberāļu grupai vissvarīgākais ir bijis tas, ka ar šo direktīvu ir jāuzlabo akcionāru iespējas īstenot savas tiesības pārobežu situācijās un nepievienot nevajadzīgu birokrātiju un administratīvo slogu, jo atzīsim, Eiropas uzņēmumi uh, neuzplauks tādēļ, ka būs papildus noteikumi, kuri jāizpilda, bet gan tādēļ, ja mēs radīsim labu uzņēmē darbības vidi, kur viņi varēs koncentrēties uz saviem galvenajiem uzdevumiem. Mēs neticam, ka varēsim radīt ilgtermiņa iesaistīšanos, eh, ja akcionāriem tiks prasīti visdažādākie politikas dokumenti, kas jāsagatavo vai radīts nodokļu iniciatīvas. Akcionāriem ir nepieciešama piekļuve atbilstošai informācijai informācijai, bet viņiem ir jāpatur atbildība iesaistīties uzņēmumā. Ja šī interese nepastāv, tad to nevar mākslīgi eh, radīt eh, no politiķa puses vai birokrāta puses. Manuprāt, uzsvars, eh, kas ir likts no komisijas puses, izstrādājot detalizēto atlīdzību ziņojumu formā, Uh, varētu teikt, nu, vismaz, vismaz grūti saprotams, lai neteiktu klāji populistisks. Es būtu priecīgi, ja būtu mazāk šāda sloga, un kompromiss eh, ir atrisinājis lielāko daļu no problemātiskajiem jautājumiem. Šobrīd es jūtos jau labāk attiecībā uz šo ziņojumu un uh, prasu savai grupai atbalstīt šo ziņojumu ar nepacietību gaidot trilogus un turpmāk darbu pie šī dosjē. Mums ir nepieciešama direktīva, kas koncentrējās uz akcionāru tiesībām, nevis uz akcionāru pienākumiem. Paldies! Paldies, tālāk Maštalks kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, komisārs kundze. Šodien mēs skatām divu direktīvu pārskatīšanu uzņēmē darbības tiesību jomā. Šai pārskatīšanai ir vairāki mērķi. Viens no tiem ir uzlabot ilgtermiņā iesaistīšanos akcionāriem uzņēmumā, kurā viņi ir investējuši līdzekļus. Runa ir par to, ka akcionāri, akcionāriem dažkārt ir jāiesaistās īpaši riskantos pasākumos, lai uzlabotu īstermiņa peļņu. Tāpat arī liekot eh, publicēt protokolu no kopsapulces uzņēmuma mājaslapā. Pirmo reizi Eiropas Savienības dokumentos tiek atrunāts tādas lietas kā valsts locekļa atlīdzība. Mēs šeit eh, pieminam arī ziņojumu par valstu līmenī tieši. Eh, paldies, Alāk Džurankungs. Priekšādātā paldies. Ar šo priekšlikumu par direktīvas grozījumiem attiecībā uz akcioniem un komisiju ņem vērā jautājumu kopumā par ilgtermiņa investīcijām. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi tāpēc, ka Eiropas ekonomikai šobrīd pietrūkst tas, ka trūkst šības un nav arī, ilg, tā, nav arī ilgtermiņa atdevas. Tieši tā kā jūs to esat darījuši, ir jāņem vērā visas akcionārdaļas, gan mazie akcionāri, gan arī to starp uzņēmumu darbinieku. Tas ir ļoti pareizi. Un līdz šim tas nav noticis pietiekamā mērā. Krietni tālāk jāiet arī jautājumā attiecībā uz šo atskaitīšanās spēju, kas attiecas uz lieliem uzņēmumiem, kas, mm, jāsaka, līdz šim Ehm, pārskatāmība nav bijusi nodrošināta, vismaz nepietiekami nodrošināta. Un tam visam, protams, jāsaistās ar nu, šiem tās augtiem fiskālās optimizācijas manevriem. Mums ir jāgūst panākumi. Lukslīgs skandāls pilnīgi noteikti arī deva eh, ziņu mums Un nenoliedzami ir tas, ka mums ir jārēģē uz šāda veida jautājumiem, jārisina šādas lietas, jo šīs bedīgas slavenās fiskālās optimizācijas rezultātā tiek skādēts godīgai konkurencei. Un tad šāds liels koncerns kaut ko te fiskāli optimizē, bet mazie MVU nespēja to darīt, un viņiem godīgi jāmaksā nodokļi, kas noliek viņus nevienlīdzīgās eh, pozīcijās ar lielu uzņēmumu. Tāpēc gribu teikt paldies kooperatīvi kungam arī par to, cik lieliski viņš sadarbījās ar mums pārējiem. Uh, un eh, cerams, ka mums tiešām izdosies eh, izdarīt tā, ka parlaments apstiprina šo ziņojumu un aizsargā kopējās intereses, nevis kaut kādas vienas vai otras nacionālās valsts intereses, uzlabojot situāciju kopumā un tāpat arī neaizstāv lielos koncernus un uzņēmumus. Un tāpēc komisārs Kunds, kā jau es teicu iepriekšējā plenāra sesijā, Moskovisī kungam un Taisens kundzei, Izmantojiet parlamentu, izmantojiet mūsu atbalstu, lai mainītu eh, šāda veida noteikumus, lai kopumā mēs panāktu to, ka Eiropā ir daudz vairāk pārskatāmības, ir tāda skaidrība, patstāvība, konsekvence šādās situācijās, un tas nāks par labu visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies! Tālāk Ferāras kundze. Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi, vispirms es vēlos pateikties Koferatī kungam par eh, smago darbu un labi paveikto darbu. Rītdien parlamentam būs iespēja apstiprināt ziņojumu, ar kuru tiks mainīta situācija pārvaldībā, ņemot vērā ētiskus aspektus un arī citus. Ir nepieciešams stingri noteikumi pārvaldības jomā, tā skaitā attiecībā uz vadības atalgojumu un atlīdzību par uzņēmumu vadīšanu. Uzskatu, ka ir īpaši svarīgi ieviest tādus principus, kas eh, liktu uzņēmumu vadītājiem uzņemties lielāku atbildību par uzņēmumu darbības rezultātiem un izrādīt lielāku korporatīvo sociālo atbildību šo uzņēmumu darbībā. Ar šiem noteikumiem mēs varam arī labāk cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas Tāpat būs arī ieguvumi Eiropas iedzīvotājiem un arī visa ekonomiskā situācija Eiropā noteikti iegūs, ja mēs eh, labāk apkarosim finanšu spekulantu darbību, no kuru iepriekšējās darbības rezultātiem Eiropa joprojām cieši. Paldies, Brīvkungs. Priekšādātāji, paldies. Finanšu krīze ir parādījusi, ka banku iestādes e, vēl vairāk izmanto īstermiņu plānus un vēlas gūt īstermiņu peļņu, neskatoties ilgtermiņā uz produktivitāti. Tā rezultātā e, akcionāri nelet, nereti pieņem nepārdomātus lēmumus, un tas arī apdraud situāciju kopumā, kā, kā arī dzen uzņēmumu. Ir jādomā par to, kā pārliecināties, ka un tas arī parādās ziņojumā, kā iesaistīt akcionārus atbildīgu lēmumu pieņemšanā šai korporatīvajā pārvaldībā. Jāpaliel, jāveicina pārskatāmība un Tāpat laikā ārkārtīgi skumji, ka šie mēri pasākumi neiet pietiekam tālu, vai nav jābūt nevam, lai domātu, ka šo priekšlikumu pietiks, lai labāk regulētu starptautisko finanšu sistēmu. Tas ir kopējs, kopējs liels projekts, kur mēs vēlamies, piemēram, noteikt arī transakciju nodevu, finanšu transakciju nodokli, kas ļautu uzlikt ierobežojumu spekulācijām un ļautu nodrošināt ilgtermiņa peļņu, peļņu nesošu darbību. Paldies tālāk, Valsakungs. Vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, komisārs kundze. Mums Eiropā jau ir modernas eh, uzņēmuma tiesības. Šeit, es domāju, komisija neko daudz jaunu nevarēja apsolīt. Manuprāt, vēl pārāk maz eh, nacionālā sistēmas akcionāri iesaistē tika ņemts vērā. Tāpat arī jautājums par mazākumu akcionāru tiesību aizsardzību Tas, kas mums māja um, sākumā bija komitejā iesniegts, uh, šobrīd ir uzlabots. Mēs spēcīgus, spēcīgu uzņēmumus un izaugsmi neradīsim uh, tādēļ, ja mēs uh, atstāsim bez uh, pienācīgas uzmanības attiecīgās normas. Šoreiz nav nekas pret to, lai duālas akcionāru sistēmas būtu, kur ir e, darbojas valde un uzraudzības padome. Tieši pretēji arī kopsapulcē to nemazina kā struktūra. Tāpat ir skaidrs, ka tikai pateicoties ēnu referentu lieliskajam darbam, mēs beidzot nonācām pie ievērojumu uzlabotiem kompromisiem, un tas arī uh, precīzāk atbilst ilgtermiņa akcionāru iesaistīšanas principiem ņemot vērā esošos eh, uzņēmuma darbību principus un nacionālo regulējumu. Problēmas, manuprāt, ir ar ziņojumiem valsts līmenī, Šis direktīvas priekšlikums, manuprāt, nav pareizā vieta šādām prasībām, un mēs riskējam ar to, ka mums būs atšķirīgi ziņojumi nacionāla līmenī. Honorable Howitt. Howitt kungs tālāk. Thank you very much, President. Paldies priekšsēdētāji, tie paši, tie tāpat kā citi kolēģis, priecājos, ka ir noteikta atskaitīšanās valstī par valsti. Tas nāks par labu nodokļu maksātēm visā pasaulē, bet kā referents par korporatīvās atbildības jautājumiem, man patīk arī tas, ka šai ziņojumā tiek runāts par atbildību korporatīvās atbildības jomā tāpat. Ir ārkārtīgi svarīgi ilgtermiņā domāt par finanšu krīzes cēloņiem un domāt par ilgtspējību šai sektorā. Jūs, protams, komisijā vēlaties atbalstīt ilgtermiņa investīcijas, un tas labi, tāpēc atbalstu šo direktīvu, kas dod motivējošus elementus šā, tieši šādu investīciju veikšanai. Un tad, protams, jāņem vērā daudzie un dažādie ANO dokumenti, kur runāts par korporatīvo atbildību investīciju jomā. Un gal galā, ja, piemēram, ir tāda uzņēmuma, kas var atbal, apbalvot savus dalībniekus, eh, darbiniekus, ne tikai pamatojoties uz nesto peļņu, bet arī, zinu, uz ilgspējības nodrošināšanu, tad vai tā nevaram rīkoties arī mēs? Gal galā ir svarīgi nodrošināt pārskatāmību. Man skumi, ka Lielbritānija šīs direktīvas nosacījumus, eh, nu, skata ārpus perspektīvas un nevēlas izpildīt. Mēs vēlamies taču ar uzņēmumiem runāt par sociālajiem un vidas aizsardzības jautājumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunie ēst tiesība akti par atskaitīšanos ārpus finanšu jomā arī tiktu izmantot atbilstīgi. Paldies tālāk, Foksa kungs. Thank you, President. I... Liels paldies! Es atbalstu to, ka jā, jāveicina akcionāri iesaistīšanās un jāpalielina pārskatāmība, bet man bail, ka šis ziņojums iet par tālu un aizvirzās prom no šiem mērķiem tā vietā, radot lieku slogu uzņēmumiem. 3F G un H panti runā par to, ka tiek atklāta biznesam ļoti delikāta informācija un sabiedrībai no tā faktiski nekāda labuma nav. Un tāpēc man jāvaicā, kāpēc aktīvu pārvaldniekam vajadzētu būt atbildīgam par investētāju sociālajiem un vidas riskiem. Man prieks, ka nesenās sarunas tomēr ir nonākuši, noveduši pie tā, ka esam atgriezušies pie iepriekš komisijas pamatotās pieejas. Un es nepiekrītu šim pienākumam dalību valstīm ieviest papildus pasākumus un mērus atbalstu atbalstot ilgtermiņa akciona, akciju turēšanu. Ja akcionāram ir tiesības uh, turēt šādu kapitālu, veikt kapitāla investīcijas, tad taču tās ir galvenās tiesības. Nevis vēl jānosaka kaut kāds obligātais akciju turēšanas ilgums. Un visbeidzot šī atskaitīšanās uh, katrai valstī atsevišķi, piemēram, lielām uh, biržās kotētiem korporācijām būs ļoti sarežģīti. Tas nepalīdz neko akcionāru tiesībām. Un tas nav atbilstīgi, ka šī, šī parlamenta kreisie spēki vēl piedevām mēģina šo jautājumu aslapus iebīdīt daudzos un dažādos dosjē. Mums vajadzētu drīzāk atbalstīt G20 un SAO starptautiski paveikto darbu šai jomā. Paldies! Tālāk došu vārdu Borgecijo kungam. Priekšādētāji, paldies! Mēs šeit Eiropā esam eh, vēl ļoti tālu no reāls ekonomikas demokrātijas, it īpaši tad, kad runājam par uzņēmumiem, uh, korporatīvo atbildību un it īpaši mazākuma akcionāriem. kāpēc mēs nepārliecinamies, ka tiek nodrošināta tieša pārstāvība šādos gadījumos un šie mazie akcionāri tiek tiešā veidā pārstāvēti, piemēram, uzņēmumu valdēs, nu tā kā tas attiec, piemēram, uz krāj, krājkontu turētājiem un tam līdzīgi. Varbūt vajadzētu sankcijas pret tādiem uzņēmumiem, kas neievēro šādas prasības. Katrā ziņā pārskatāmībai jātop uzlabotai. Tāpat jāuzlabojas kontrolē un uzraudzībai pār uzņēmumiem. Tas svarīgi visās dalību valstīs. un domāju, ka būtu labi virzīties vēl tālāk uz priekšu ar to visu, jo tad Eiropas iedzīvotājiem būtu lielāka arī uzticēšanās šiem uzņēmumiem. Un tādā veidā mēs varētu mazināt šo milzīgo multinacionālo korporāciju mm, varu. Priekšsādētā kungs, komisāra kungs. Uh, Godāmie kolēģi, es apsveicu šo ļoti nozīmīgo ziņojumu. Es apsveicu ļoti svarīgos uzstādītos mērķus attiecībā uz uh, akcionāru iesaistīšanu, jo īpaši es uh, apsveicu uh, pozitīvo attīstību kopš iepriekšējās plenārsēdes un uzlabojumus tiesību akta tekstā. Man, kā Austrijas deputātam, ļoti pie sirds ir tas, ka tradicionālās veiksmīgās struktūras padome un valde eh, tiek saglabātas, un šeit eh, netiek nekādā veidā dubultotas kompetences. Bet eh, vai gribētu norādīt uz 27. grozījumu, ko vajadzētu koriģēt? Būtu ļoti kur, kuriozi redzēt, ka arī sociāldemokrātu uh, frakcijā bija šeit centieni uh, runāt par uh, valdi. Es gribētu arī norādīt, ka šīs tiesības galu galā ir daudz labāk paturēt eh, valdē, jo galu galā šeit eh, darba ņēmēji var ietekmēt eh, uzņēmumu darbību. Līdz ar to uzskatu, ka šis izņēmums ir pozitīvs. Attiecībā uz ziņojumiem par katru valstu atsevišķi Mēs eh, nevēlamies to noraidīt eh, principa pēc, taču eh, to visu vajadzētu pamatot, lai viss nenovestu pie birokrātiskiem un nacionāliem risinājumiem. Mēs gaidām, ka trilogā tas viss tiks ņemts vērā. Paldies! Honorevole Steinbruk. Steinbrukas kundze sergio cofferati hat den kommissionsvorschlag erheblich. sergio cofferati komisijas priekšlikumu ievērojami uzlaboja. ziņojumā tiek stiprināta caurdzamība uzņēmumu vadībā. Diemžēl teksts uh, neiet pietiekami tālu attiecībās koplēmumu. Es gribētu vērsties pie uh, kristiešu demokrātu un liberāļu kolēģiem. Kāpēc jūs mēģināt visu laiku iesaistīt darbiniekus? Darbiniekiem ir uh, ļoti lielas intereses, lai uzņēmumam būtu ilgspējīga un tāla nākotnē. Tieši tāpēc uh, kopsapulcei vajadzētu tik pēc uh, trīs gadiem balsot par uh, uzņēmuma politiku. Uh, Tas nodrošinātu līdzsvaru starp akcionāriem, uh, padomu un valdi. No vienas puses mēs uh, šādā veidā intereses novirzītu uz akcionāru pusi, un ilgtermiņa akcionāri līdz ar to varētu slikti ietekmēt uzņēmumu nākotni. Jums vēl uzdot zilās kartītes jautājumus, vai esat gatavs atbildēt uz to? Nē? Nu, nē, kundze nevēlas jums atbildēt. Nu, tad Fons Torka kundze. Jā, šodien mēs runājam par nodokļu noslēpumiem uzņēmumiem. Visu nokrāsu kreisies gribētu atteikties no nodokļu noslēpumiem. Vajadzētu, lai visi zinātu par visiem, kādi nodokļi tiek maksāti kādās valstīs. Galu galā uzņēmumiem ir jābūt atbildīgiem. Un arī īpašniekiem un uh, visiem pārējiem vajadzētu būt atklātiem pret uh, finanšu uh, daļu. Tieši tāpēc vajadzētu darīt visu, lai tā arī būtu. Somijā nodokļu noslēpuma, noslēpuma nepastāv. Katru gadu tiek publiskots, cik daudz naudas katrs uzņēmums ir nopelnījis un cik daudz nodokļu tiek samaksāts. Somijā to sauc par Nacionālā naida dienu vai skaudības dienu. Uh, Es gribētu, lai eh, šāda caurdzamība mm, valdītu arī citur. Lebreton. Lebreton kungs. Merci, monsieur le président. Priekšādātāji, paldies. Ar šo tekstu mēs vēlamies aizstāt uh, finanšu kapitalismu ar atbildīgu kap kapitālismu. Uh, liekot akcionāriem ilgāk turēt viņa akcijas un izvairīties no īstermiņa peļņas. Ar šo dokumentu vēlamies, vēlamies identificēt tos akcionārus, kas tad, nu, būtu pakļaujami šāda veida pasākumiem. Ir jau labi, ka tad uzņēmumiem vajadzētu ieš, iesniegt šādu sarakstu, bet jāsako arī līdz tam, lai konsultēšanās ar šiem sarakstiem tomēr nenes līdz papildus izmaksas. Ar šo ziņojumu tāpat arī vēlas noteikt kompensācijas akcionāriem, kas, piemēram, tur akcijas ilgāk par diviem gadiem, piedāvājot viņiem, piemēram, dubultas balstiesības. Un tādā gadījumā Ehm, jāuzmanās, piemēram, nu, ar to, ka mēs novēršam jau kādu veidu iespējumu ietekmi no ārvalstu uzņēmumiem. Tas tad būs tāds ekonomiskais patriotisms, un tas labi. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es virpus pirms vēlētos uh, pateikties tiem kolēģiem, kas strādāja pie kompromisa izstrādes, jo tas nozīmē, ka beigās mēs varam vienoties par kopēju nostāju. Jo īpaši es gribētu pateikties ēnu referentam Dedošam Cifkam, bet arī galvenajam referentam Koferātī kungam. Esmu pārliecināts, ka um, mērķis nodrošināt ilgspējīgu attīstību uzņēmumam un lielāku caurdzamību ir um, kopīgs visām politiskajām grupām. Jautājums ir par to, cik tālu ar šo direktīvu mēs šo mērķi varēsim sasniegt. Un tieši tāpēc es arī redzu, ka referents un arī pārējai šajā uh, parlamentā daudz runā par uh, ziņojumiem par katru valsti atsevišķi. Uh, Eh, Taksud eh, izmeklēšanas komitejā pagājušajā mēs tikāmies ar eh, nodokļu profesoru, kurš norādīja, ka arī ar šiem atsevišķiem ziņojumiem par uh, katru valsti, nu labi, šis uh, pētnieks nāca no Lielbritānijas, bet šķiet, ka viņš runāt arī par citām valstīm. Uh, šīs, šie ziņojumi nenodrošinās to, lai mēs uzzinātu par um, transfēriem viena uzņēmuma ietveros. Un līdz ar to mēs varēsim, nevarēsim nodrošināt caurdzamību par katru valsti atsevišķi. Mēs vienkārši neredzēsim, kādā veidā notiek katra uzņēmuma darbība iekšienē. Uh, Tāpēc uzskatu, ka attiecībā uz mērķi panākt lielāku caurredzvību mums būs vēl vajadzīgas diskusijas, bet pirmo soli mēs jau esam veikuši ar šo priekšlikumu. Otrs, par ko es gribēju runāt, un to jau norādīja Bekera kungs, mums vajadzētu atrast adekvātus risinājumus, kas darbotos visās dalību valstīs. Un uh, uzņēmuma tiesībās ir šādas iespējas. Kopā ar grozījumiem un kompromisiem mēs esam paspēluši ļoti lielu soli uz priekšu. Un tagad es gribētu aicināt referentu arī nākotnē meklēt šādus kopīgus risinājumus, lai nonāktu pie mūsu kopīgā mērķa. Vēl mums daudz, daudz darba priekšā, bet es domāju, ka mēs to izdarīsim. Šāba kungs, jums grib uzdot zilās kartas jautājumu, vai jūs atbildēsiet? Frunzulikas kungs, lūdzu. Fact, uh, uh as... Priekšādātāji, paldies. Tieši kā Švāba kungs teica, ilgtermiņa investīcijas un nu, šie motivējošie pasākumi ilgtermiņa investīcijām, tas viss ir svarīgi. Un gribu vajadzēt jums, Švākungs, vai jūs eh, domājat, ka ilgtermiņa akciju turēšanas veicināšana tiešām ir tāds drošs veids, kā veicināt ilgtermiņa investīcijas? Vai tad nav arī citi veidi, kā to darīt? Herr Kollege, vielen Dank für Ihre Frage. Kolēģi, liels paldies par jūsu jautājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu dot stimulus dažādu veidu investoriem. Bet, ja runa par prēmiju regulēšanu, tad vajadzētu ilgtermiņā ņemt vērā arī uzņēmumu daļas. Protams, mums ir jāskatās arī uz citi, citām iespējām, un es domāju, ka trialogu ietveros mēs varēsim vēl par to apspriesties. Tagad neizslēdzu citas iespējas. Džil. Liena Džil, paldies priekšādātāji. Manuprāt, šis ziņojums ir svarīgs solis uz priekšu, ne tikai, lai vērstos, lai risinātu šāds akcionāriem saistītos jautājums, bet lai vērstos arī pret no, izvairīšanās no nodokļu maksājumiem. Uh, Tas ir viens no tiem tiesību aktiem, kur mums kā parlamentam ir teikšana attiecībā uz nodokļu jautājumiem. Un es domāju, ka uzņēmumiem ir jādarbojas pārskatāmi attiecībā uz nodokļiem, ko tie maksā. Ja viņi ievēros noteikumus, tad kāda ir problēma? Un es arī piekrītu tiem ekspertiem, kas saka, ka šī ziņojuma valsti pa valsti ir veids, kā to nodrošināt. Tā ir galvenā prioritāte arī manai grupai. Mēs vēlamies cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un tāpēc e, akcionāriem, protams, ir ārkārtīgi svarīgi turpināt uzdot jautājumus par nodokļu politiku, ko īsteno mm, viņu uzņēmuma vadība. Un tāpēc taisnība arī tiem parlamenta deputātiem, kas runā par to pieminot no, izvairīšanos no nodokļiem. Gal galā arī vārdi beidzot jāpārvērš darbos. Mēs visi vēlamies lielāku pārskatāmību nodokļu maksāšanu jautājumos. It īpaši tāpēc, ka savukārt vienkāršiem iedzīvotājiem gan ir visiem jādeklarē ieņēmumi, nodokļu maksājumi tā tālāk. Viņi saņem visu šos budžeta samazinājumus, bet multinacionālajie uzņēmumi joprojām nodokļus samaksā ļoti maz. Un es zinu, ka Juri komitejā ir pieņemts ļoti skaidrs demokrātisks lēmums. Es tiešām ceru, ka šim lēmumam būs iespēja parādīsies arī tālāk un balsojumā rītdien visi deputāti to atbalsta valstīs. Paldies tālāk, Budas kungs. Priekšādātāji, paldies! Arī es vēlos pateikties visiem, kas strādā pie šī ziņojuma. Tas, manuprāt, ir ļoti labs sākums tālākam darbam. Eiropas komisijai nepieciešams noteikt mērķus, kas ļautu saglabāt pašreizējās darba vietas, radīt arī jaunas darba vietas un vienlaicīgi palielināt Eiropas Savienības konkurētspēju. Te runājam par Eiropas vienoto kopējo tirgu, harmonizēta, pārskatāma pieeja visā Eiropas Savienībā. Lūk, kas mums vajadzīgs. Mums nepieciešama arī atbilstīga standarti korporatīvai pārvaldībai. Tādi standarti, kas atbilstīgi funkcionē un funkcionē ilgtermiņā. Tas ir gan uzņēmuma interesēs, gan dalībvalstu interesēs. Turklāt mums nepieciešams rast arī pareizo līdzsvaru no vienas puses starp personas datu aizsardzību, um, akcionāru tiesību garantēšanu un no otras puses um, nepieciešamību nodrošināt atbilstīgu pārskatāmības līmeni. Es ļoti atzinīgi vērtēju faktu, ka būs Eiropas Savienības tiesiskais ietvers šādām lietām. uzņēmumu ziņā ir izstrādāt attiecīgi eh, plānus par tādiem, tādām lietām, kā uh, valdes sama, algām un tam līdzīgi. Arī darba ņēmē ir jāpie, jāiesaist šādu lēmumu pieņemšanā. Paldies, nākamais runātājs Negrais Kukungs. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam strād, par darbu, ko viņš ieguldīja strādājot pie šie ziņojumi. Darbs tiešām nebija viegls, bet ziņojums ir ļoti skaidrs un tur ietverti tie apsvērumi, ko paudām juri komitejā. Darba ņēmēja loma, institucionālo investoru un akcionāru loma korporatīvajā pārvaldībā ir šī ziņojuma pašā būtībā pašā saknē, un tāpat arī tas attiec uz samaksu valdei un nodokļu sistēmu Eiropā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilsoņi un varas iestādes varētu pārliecināties, noskaidrot, cik daudz tiek, tiek samaksāts nodokļos. Piemēram, eh, attiecībā uz multinacionālajiem uzņēmumiem. Mums ir jāspēj kaut kādā veidā cīnīties pret šo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un mums, kā Eiropas parlamentam, tāpēc vajadzētu piedāvāt labus risinājumus, uh, kas savukārt nozīmē to, ka neatkārtosies tādas lietas kā luks līks, jeb šī informācijas noplūda un tās saturs nākotnē. Paldies! Nākamais runātājs uz pusotru minūti - Bensenkungs. Priekšsādātāji, paldies! Akcionāriem pilnīgi noteikti ir jābūt iesaistītiem lēmumu pieņemšanu attiecībā uz korporatīvo pārvaldību. Komisija šīs direktīvas projektā ir iekļāvusi attiecīgus noteikumus, izstrādājot zināmu modeli, bet tas šķiet pārāk neelastīgs. Ir taču tik ļoti dažādas dalībvalstis, dažādi akcionāru uzņēmumi, situācijas. Nedrīkstam taču kavēt arī uzņēmumus viņu izaugsmē. Mums ir jāizvairs, jāizvairās no tā, ka mēs ierobežojam konkurētspēju. Eiropas parlamenta kompetencē ir mēģināt rast risinājumu sarunās ar padomi. Es turklāt arī gribu uzsvērt, ka es atbalstu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un tāpēc eh, šajā ziņā pilnīgi noteikti gribu atbalstīt ziņojumu. Šai direktīvas projektā protams, nerunājam tik daudz par nodokļu politiku, kā par akcionāru darbību, un tas jānošķir viens no otra. Jāizvedo atbilstīgs ietvars šai gadījumā, kas nāk par labu akcionāriem. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk uz vienu minūti Tanga kungs. Jeb nē, kāds vēlēs jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs esat gatavs atbildēt uz to, Bensen kungs? Jā, lūdzu. Jums 30 sekundes, nevis 30 minūtes, kā teicu, um, pārsakoties, saka priekšsādātāji. Paldies! Paldies priekšādātāji, jā, es vēlos Bensena kungam jautāt lūko, vai viņam nešķiet, ka būtu svarīgi nodrošināt godīgu un taisnīgu konkurenci starp dalību valstīm un uzņēmumiem? Un vai tad nevajad, nav vajadzīgas garantijas pārskatāmībai, tāpēc, lai varētu nu, pārliecināties, ka netiek, eh, nu, ka uzņēmumi neizvairās no nodokļu maksāšanas? Un vai viņš atbalsta šo valstīs pēc visko ziņojumu pie, sagatavošanas pienākumu? Lūdzu, paldies, Bencenkungs. Es domāju, ka ar šiem noteikumiem jau šobrīd pietiek, lai būtu pietiekama pārskatāmība Es piekrītu šim specifisko valstu ziņojumu pie, nu, sagatavošanas pienākumam. Bet šai gadījumā, man liekas, mums taču jādomā par akcionāru tiesībām, un es nedomāju, ka ar nodokļu politiku šeit mēs um, strādājam. Nē, mums ir tā, šai ziņā ir virkni citu iniciatīvu. Paldies, saka priekšādētāji, nākamais runātājs Tanga kungs uz vienu minūti. Thank you, Chair. Priekšādētāji, paldies. Mm. Luks Līks, šī informācija, ko ieglām to laikā, skaidri parādīja, ka trūkst pārskatāmības. Mums ir nepieciešams e, cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas. Šis lukslīgs skandāls e, ir vērsts mūsu uzmanību tieši uz šo faktu. Mums ir vajadzīgs vairāk informācijas, daudz vairāk informācijas, jo citādi visi šie vārdi par pārskatāmību ir tukši, tukša skaņa šie ziņojumi pa valstīm atsevišķi ir ļoti svarīgi, lai saņemtu šādu konkrētu informāciju. Ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka arī atalgojums ir taisnīgs, jābūt taisnīgam, godīgam atalgojumam par paveikto. Un, bet, ja informācija par šādu atalgojumu nav pieejama, tad mēs nevaram savu vērtējumu izteikt, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šāda veida ziņojuma un informācija tiktu iesniegt. Pārskatāmība ir svarīga, bet mēs varētu iet vēl tālāk. Es, piemēram, vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem, kas ir panākuši ļoti daudz, bet mēs, es domāju, varam darīt vēl vairāk. Lielas paldies, saka priekšsēdētāja. Nākamais runātājs Pirinskī kungs uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja, paldies. Es domāju, ka ir viens visu svarīgs jautājums jeb tāda nianse, kas raksturīga šim ziņojumam, un tas arī ir tā jāpasaka un, ir, un tas ir fakts, ka šeit dodam spēcīgu grūdienu atbildīgai korporatīvai pārvaldībai. Visi šie nosacījumi, kas saistīti ar akcionāriem, ar interesētajām pusēm un viņu tiesībām, ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu skaidru ziņošanu gan par atalgojumu, gan par izdevumiem un e, priekšrocībām, kas tiek piedāvāts uzņēmumos. Šie ziņojumi par katru valsti atsevišķi pilnīgi noteikti ir ļoti mērtiecīgi vērsti uz to, ka korporatīvā pārvaldībā būtu pilnīgi jauna cita kvalitāte, augstāka kvalitāte kas ļautu e, uzņēmumu uzvedību virzīt prom no tādas koncentrēšanās uz īstermiņa peļņu e, un spekulācijām un savukārt virzīt šo uzņēmu uzvedību uz to, ka viņi raugās uz ilgspējīgi arī uz akcionāru un sabiedrības ilgtermiņa interesēm. Paldies, paldies, saka priekšsādētā tālāk uz pusotru minūti. Ja pareizi šeit savs neviena minūte, Rozjēras kundzei lūdzu. Priekšsādātāji, paldies, godātie kolēģi! Viens vārds, eh, ar to vienu vārdu var raksturot šo ziņojumu. Bravo! Bravo Sergio Koferatī par lielisku paveikto darbu pie šīs direktīvas par akcionāru tiesībām. Viņš tiešām ir virzījis šo, tekst, šo projektu uz priekšu, veicinot ilgtermiņa investīcijas un notrošināt uzņēmumu pārvaldības pārskatāmību. Būtisks solis uz priekšu arī tas, ka būs šī atskaitīšanās valsti pa valsti. Tā rezultātā varēsim konstatēt šos manevrus, eh, kur uzņēmumi cenšas optimizēties fiskāli, izvairīties no nodokļiem. Un tas attieksies uz visiem daudznacionāliem uzņēmumiem, kas arī tiem, kas atrodas fiskālajās paradīzēs. Uh, Un tas viss, neskatoties to, ka atsevišķi labā spēku kolēģi šajā parlamentā centās pārskatāmības pasākums izdzēst no šī teksta. Nu, ja mēs vēlamies ko mācīties no skandāla lukslīgs, ja mēs vēlamies atbalstīt mazos un vidējos uzņēmums, kas maksā nodokļus, ja mēs vēlamies atbalstīt darba ņēmējs, ja mēs vēlamies uh, pārliecināties, ka lieli uzņēmumi, mm, kas apgroza miljārdus, maksā nodokļus, tad šie pārskatāmības pasākumi ir jāizva, jāizmanto. Un mēs, sociālisti un demokrāti, kā grupa šos priekšlikumus likām priekšā. Es ceru, ka tie rīt tiks arī atbalstīti. Mums jānosūta tāpat laikā ļoti skaidra, skaidrs vēstījums. Priekšsēdētāja runātāja pārtrauc. Jūs uzstāšanās laiks bija viena minūte, un tagad nākamais runātājs Kofod kungs. Man, tak, formand, äh, fru komisē. Paldies, priekšsēdētāji. Äh, priekšsēdētājs kundzei, komisāras kundzei. Šeit eh, tiek izdarīti mēģinājumi izveidot labklājības sabiedrību, bet tas viss maksā naudu. Naudu, ko mēs maksājam eh, mūsu nodokļos. Uzņēmumiem ir ļoti vienkārši izvairīties no šiem nodokļiem. Nodokļu krāpšana un um, izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir Eh, kļūsi par iemīļotu nodarbi daudzos uzņēmos daudzās valstīs. Līdz ar to mēs riskējam ar to, ka valstis eh, iegrims arvien dziļākā ekonomiskajā krīzē. Mēs vēlamies eh, ievērot mūsu vērtības un tieši tāpēc esam uzsākuši cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanos ar nodokļiem. Mēs vēlamies, lai tiktu gatavota ziņojumi par katru valsti tā, lai mēs saprastu, kur īsti nodokļi nokļūst, kur nauda tiek nopelnīta, lai mēs redzētu, kāda ir ir šī īstā peļņa. Paldies tagad eh, Gomesas kundzei vārds. Paldies eh, konferātī kungām, bravo komisijai. Un eh, es varētu slavēt arī pašu parlamentu, ja šis ziņojums tiks pieņemts. Mēs vēlamies vērsties pret agresīvu fiskālu optimizāciju un pret korupciju. Uh, Mēs vēlamies eh, izvairīties no tādiem skandāliem kā LuxLeaks, kas eh, parāda, ka Eiropas vienotība vairs nedarbojas un mēs vairs nevaram nodrošināt mūsu valstu attīstību. Šeit eh, nav runa arī par nodokļu iestādēm, kuras vairs nespēja uh, veikt vajadzīgās izmeklēšanas par koncerniem tieši taupības politikas dēļ. Koncerni piespiež Eiropu rīkoties šādā veidā. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai visu valstu dati tiktu publiskoti un lai tas viss attiektos arī uz valsts sektoru uzņēmumiem. Daudzas kundzei vārds. Paldies! Šajā ziņojumā ir ļoti daudz elementi, kurus var apsveikt, bet es gribētu likt uzsvaru uz ziņojumiem par valstīm. Kā jau kolēģi norādīja, uh, lieliem multinacionāliem uzņēmiem vajadzēja ziņot par savu personālu apgrozījumu un samaksātajiem nodokļiem. Katrā Eiropas valstī, kur tie darbojas. Šai ziņošanai ir jābūt publiskai. Pirmkārtām tāpēc, ka akcionāriem un investoriem ir vajadzīga šā informācija, lai tie varētu pieņemt lēmumus. Daudzi man to ir teikuši. Otrām kārtām, uh, Eh, patērētājiem un pilsoņiem ir tiesības uzzināt pamatdatus par mūsu uzņēmumu darbību mūsu pašu valstīs. Treškārt, lielākā daļa uzņēmumu jau sniedz šo informāciju, tāpēc, ka viņi darbojas vienā valstī. Un galu galā šī informācija ir vajadzīga arī akadēmiķiem, žurnālistiem un NVO, kā arī nodokļu iestādēm, jo šādā veidā mēs varēsim atklāt ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Nodrošināsim, lai situācija uzlabojas akcionāriem, investoriem un galvenokārt nodokļu maksājumiem maksātājiem. Paldies, kolēģi! Eh, brīvā mikrofona procedūrā ir pieteikušies daudz runātāji. Ja jūs ar mani sadarbosieties, es mēģināšu dot vārdu visiem. Tāpēc nekavēšu liek laiku un dodu uzreiz vārdu Šuljānas kundzei. Paldies! Es eh, gribētu pateikties par sektoto ziņojumu par ilgtermiņa akcionāru iesaistīšanu. Šeit ir runa par to, lai eh, visiem tiktu publiskoti dokumenti, um, arī par tām valstīm, kur uzņēmuma darbojas un eh, kur tiek maksāti nodokļi. Multinacionāli koncerni bieži vien savu peļņu var noglabāt nodokļu paradīzēs. Ja būs pieejams vairāk datu, tas novedīs pie lielākas konkurences. Dati visiem būs pieejami un visi zinās, kur uh, ir droši investēt. Multinacionālie koncerni, kas darbojas Eiropā, vēlas izmantot eh, nodokļu situāciju. Tieši tāpēc caurdzamība ir ļoti svarīga. Kopā ar direktīvas grozījumiem mēs varēsim nodrošināt labāku investoru darbību. Kaputo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mēs atkal vēlamies cauradzamību. Ekonomiski tas ir ļoti nozīmīgi. Šis ziņojums ļauj mums sasniegt šo mērķi. Ļoti nozīmīgi ir uh, nodrošināt uzticēšanos, ja runa par korporatīvo pārvaldību un uh, akciju turēšanu. Mums ir vajadzīgi uh, ticami dati. Mums visiem ir jāsaprot, uh, kādi ir riski, kas saistās ar investīcijām. Attiecībā uz datu atklāšanu ir ļoti būtiski, lai dati tiktu atklāti lielā apjomā. Dažkārt trūks skaidrības, un tas nozīmē, ka cilvēki nevēlas investēt ilgtermiņā. Šo situāciju vajadzētu labot. Tas ietekmē arī uzņēmumu finansiālo un nefinanciālo situāciju. Paldies, nākamā runātāja Tomas Sičes kundze. Paldies! Referents ir ļoti labi sapratis to, ka ir vajadzīga lielāka cauradzamība attiecībā uz uzņēmumiem, taču neesmu pārliecināta, ka šo mērķi var sasniegt ar ziņojumā uzskaitītajiem pienākumiem. Tiek uzkrauts pārāk daudz sloga uz akcionāriem. Tāpat arī uh, akcionāriem dažkārt vajag uh, iesaistīties uzņēma darbībā, bet es uzskaitu, ka dalīšanās ar informāciju par uh, visu akcionāru identitāti, pilnīgi visu akcionāru identitāti nebūtu jāpieļauj, ja pārējie akcionāri tam nepiekrīt. Uzskatu, ka ilgtermiņa iesaistīšanu mēs nevarēsim uzlabot ar administratīvā sloga palielināšanu. Ir jānodrošina stabila uzņēmējdarbības vīde, eh, paredzamība, ir jāsamazina tiesību aktu skaits un ir jāregulē tirgus. Paldies, eh, tagad Jakovičs kungs. Paldies, priekšādātāji! Nav nekādu šaubu, ka šīs debates krīzes laikos pierāda, ka mums ir vajadzīgs jauns regulējums, ja runa par akcionāriem un uzņēmumiem. Es vēlētos atbalstīt šo ziņojumu, jo īpaši ņemot vērā panāktos kompromisus un grozījumus. Mums ir vajadzīga visu biežāk kotēto uzņēmumu akcionāru identificēšana. Uzskatu, ka mums ir vajadzīga lielāka cauradzamība. Tas mums garantēs daudz labāku situāciju. Ja runa par uh, nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas visiem šiem skandāliem, par ko dzirdējām pēdējo gadu laikā. Uzskatu, ka ziņošana par katru valstu atsevišķi ir ļoti nozīmīga, jo šādā veidā mēs varēsim apmainīties ar pieredzi un nodrošināt sinerģiju. Paldies! Diretīva pretende garantir o melhor envolvimento dos atores. Ar šo direktīvu tiek izdarīts mēģinājums nodrošināt lielāku akcionāru iesaistīšanos uzņēmumu lēmu pieņemšanā. Tām vajadzētu arī ietekmēt uzņēmumu īster, īstermiņa rentabilitāti un vajadzētu veicināt ilgtermiņa investīcijas. Ziņojumā tiek runāts tādā veidā, it kā paši akcionāri būtu atbildīgi par īstermiņa peļņu. Īsnībā, manuprāt, šeit lomas ir samainītas vietām. Bieži vien akcionāri nav tieši iesaistīti investīciju fondos. Tieši tāpēc ir grūti teikt, ka viņiem vajadzētu iesaistīties uzņēma ilgtermiņa politikā vajadzētu nodrošināt, lai darba ņēmēji arī tiktu iesaistīti spēcīgāk. Šoltes kungs. Pirms 15 gadiem šādi priekšlikumi noteikti saskārtos ar pretestību. Šodien situācija ir savādāka. Aiz muguras mums ir smagā finanšu krīze, eh, lukslīgs afēra, un esam piedzīvojuši arī nodokļu paradīzes. Līdz ar to sabiedrības viedoklis ir mainījies. Visi uzskata, ka mums ir vajadzīga lielāka caurdzamība uzņēmumu vadībā. Tas attiecas arī uz multinacionāliem koncerniem. Arī tiem vajadzētu uh, pildīt šos pienākumus, proti ziņot par pēļņu un tā tālāk. Šādā veidā mēs varēsim nodrošināt lielāku uzticēšanos uzņēmumiem. Ja Eiropas komisijas priekšlikums izrādīsies veiksmīgs, tad mēs varēsim cerēt, ka nebūs vairs tādu spēlētāju, kas nespēlēs pēc spēles noteikumiem. Paldies! Paldies, eh, priekšsādētājs kundzei! Šajā ziņojumā ir paredzēta lielāka akcionāra iesaiste uzņēmuma politikas veidošanā, lai nodrošinātu labāku caurdzamību un labāku korporatīvo pārvaldību. Tiek runāts arī par dividēņu atvieglojumiem ilgtermiņa akcionāriem. Uh, Šķiet, ka kā priežīme tiek minēta Francija, Florāņš likums, kas tika pieņemts pagājušā gada martā, jo īpaši otrā šī likuma daļa, kur arī tiek runāts par akcionāru tie, tiesību stiprināšanu un uh, dubultām dividendēm un spēcīgākām balsošanas tiesībām. Francijā šis likums tiek kritizēts. Tiek teikts, ka šādas dubultas valsts tiesības m, piešķir priekšrocības dominējošiem akcionāriem, un mazākuma akcionāri līdz ar to uh, vairs nav tik spēcīgi. Vajadzētu ņemt vērā šo kritiku, bet uh, gribu pasvītrot arī pozitīvo. Diemžēl runātāja tiek pārtraukta. Kelī kungs. Uh, Liels paldies! Uzskatu, ka šis ziņojums iet pareizajā virzienā, taču vēl neesam uh, sasnieguši mūsu mērķi. Piemēram, daži no pozitīvajiem punktiem ir tādi, ka lielāka nozīme tiks piešķirta investīcijām uzņēmumos. Un tādos gadījumos, kad akcionāri patiešām ir iesaistīti uzņēmumā. Dažkārt ir tā, ka investīcijas tiek veiktas, bet uzņēmums tiks, tiek atstāts novārtā. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai uzņēmums saņemtu atbalstu. Vajadzētu arī izdarīt spiedienu uz uzņēmumiem, lai tie maksātu nodokļus. Ir vajadzīgas attiecīgas rekomendācijas. Uzskatu, ka iepriekš izteiktie komentāri arī ir jāņem vērā. Proti, eh, ziņošana par katru valsti neļaus mums sasniegt eh, uzstādītos mērķus. Uzskatu, ka komisijai vajadzētu ieklausīties parlamentā un uztvērt parlamentu viedokli nopietni. Paldies, Frunzulikas kungs, bet neredzu viņu zālē, tāpēc tagad uz vienu minūti vārds Marijas kungam. Koferatī ziņojumā tiek uzsvērti divi punkti. Pirmkārtām sociālā dimensija. Uh, funkcionējošos uzņēmumos. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo īpaši pašreizējā brīdī, kad mēs saskaramies ar tik smagu krīzi un ļoti daudziem bezdarbniekiem. Otrkārt, tiek uzsvērta caurdzmība. Uzņēmēja, uzņēm... Ir jāzina, kuri īsti ir akcionāri un kādas ir attiecības starp akcionāriem un direktoriem. Šajā globalizācijas laikā ir jāatbild uz daudziem svarīgiem jautājumiem. Kāpēc uzņēmums investē? No kurienes nāk kapitāls? Vai te ir runa patiešām par uzņēmumu, vai tā ir naudas atmazgāšana, vai nenotiek krāpšanās ar nodokļiem vai izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kur tieši multinacionālajie uzņēmumi maksā savus nodokļus, ko var darīt arī uzņēmuma darbinieki. Paldies. Tagad eh, došu vārdu komisārai Jurovai, lai viņa izdarītu kopsavilkumu par debatēm. Paldies, ganāmē deputāti. Es eh, gribētu tagad eh, komentēt ziņojums par valstī. Es gribētu ļoti skaidri norādīt, ka es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim. Jūs paudāt to, ka ir vajadzīga lielāka nodokļu caurredzamība. Tā ir arī komisijas prioritāte, lai mēs varētu vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tieši tāpēc eh, gribu teikt, ka komisija saka jā, bet mums vajadzētu risināt šo problēmu ar citu tiesību aktu. Šeit ir runa par direktīvu par akcionāru tiesībām, un mēs intensīvi strādājam pie jauna tiesību akta, kas pilnībā uh, Eh, tiks veltīts nodokļu cauradzamībai. Kā jau es minēju, mēs pašlaik veicam analīzi. Mums ir vajadzīga patiešām detalizēta analīze, lai mēs saprastu, ka mēs nepalielinam administratīvo slogu, lai mēs vērstos pret birokrātiju un lai mēs to varētu paveikt visi efektīvākajā veidā, gaidot vislabākos rezultātus. Tātad mums ir vajadzīgs mazliet vairāk laika. Kā jau es norādīju, Mēs plānojam sagatavot ietekmes izvērtējumu nākamā gada pavasarī. Šāda ir komisijas nostāja. Es vēlējos jums visiem pateikties par diskusijām. Ļoti daudz no jums teica, ka šī direktīva var palielināt konkurētspēju un veicināt ekonomisko izaugsmi. Tieši tāpēc es vēlētos eh, jums visiem pateikties par paustajiem viedokļiem, un es eh, paļaujos arī uz jūsu atbalstu balsojumā. Paldies! Lielas paldies, eh, komisārs kundze, un tagad došu vārdu vēlreiz koferatī kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Ne tikai par to, ko viņi teica, bet arī par to, kādā veidā viņi to darīja. Mūsu darbs bija garš un grūts, un domāju, ka tas ir radījis tādu pozitīvu klimatu. Mēs redzam, ka mūsu mērķi patiešām saskan, un mēs mēģinām panākt to sasniegšanu. Sadarbība bija labā. Protams, nevis pie vienkārši, bet redzu, ka visi vēlējās pielikt roku. Gribu īpaši pateikties ēnu referentiem un visiem kolēģiem zālē. Mūsu mērķis bija atbalstīt to, kas ir iekļauts komisijas priekšlikumā un to stiprināt. No vienas puses mēs vēlējāmies stimulus investoriem tā, lai tie varētu nodrošināt uzņēmumiem peļņu, kas nebalstās uz spekulācijām. Mēs vēlamies, lai investori uzņēmumos redzētu šo pozitīvo iespēju. Tieši tāpēc mēs vēlamies caurdzamību. Mēs visi vēlamies, lai nebūtu krāpšanas, lai nebūtu nelikumību, lai mēs varētu vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Nodokļu maksāšana ir pienākums, tas ir upurs visiem, bet tas vienlaicīgi ir arī pienākums. Tas attiecas uz pilnīgi visiem pilsoņiem. Nodokļi ir jāmaksā, lai varētu stabilizēt eh, sabiedrību, lai varētu uzlabot sociālās aizsardzības politiku. Tieši tāpēc eh, mēs to darām. Tas ir jūsu pilsoņa pienākums maksāt nodokļus. Taču es domāju, ka tas būs vienkāršāk, ja visi varēs līdzdarboties un ja visi izpildīs šo mērķi. Tagad par eh, valstu ziņojumiem. Es gribētu norādīt komisijai, ka martā šeit parlamentā pieņemtais ziņojums minēja, ka valstu ziņojumi ir jāpieņem pārskatot grāmatvedības direktīvu. Tātad grozot grāmatvedības direktīvu. Uzskatu, ka šeit mums vajag jauno elementu. Domāju, ka visi piekrīt, ka esam spēruši uz priekšu ļoti nozīmīgu soli. Paldies, kolēģi!